Tagad eh, sāksim balsot. Den... Pirmais ir eh, Grobārčika eh, kunga ziņojums Baltijas laša krājums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Kolēģi kolēģi Vai visi kolēģi nobalsojuši? Beidzam balsot. Das Dossier ist angenommen. Pieņemts. Leichtfrīda ziņojums pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējās tirdzniecības politiku. Arī šeit ir tikai viens balsojums. Kopējais balsojums, tas arī ir personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. Tagad Galagēra kunga ziņojums zvejas resursu saglabāšana. Par reglamentu Galagēra kungs. Priekšādātāji, es ļoti augstu novērtētu to, ja šajā mm, vēlīnajā posmā jūs akceptētu manu lūgumu nodrošināt eh, personālo balsojumu par 32. grozījumu un atkal par eh, visu ziņojumu ar grozījumiem un iemesli kļūs skaidri pirms galīgā balsojuma. Labi, tad tā arī darīsim. Vispirms eh, pirmais bloks, 32. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais līdz 32. grozījums ir pieņemti. Tagad uh, viss teksts ar grozījumiem. Arī personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 33. Eh, grozījums Galagerkungs eh, vēlas eh, izteikties, lūdzu. Lūdzu, Galagerkungs. 33. grozījums, kurš par? Kurš pret? Atturas? Galagerkungs, lūdzu, jūs vēlējāties runāt. Zilsaimniecības komiteja uzskata, ka parlamentam nav nekādas citas alternatīvas, bet eh, gan stāties pret uh, zilsaimniecības un lauksaimniecības padomes neakceptējumu rīcību. Ir pilnībā ignorēta Eiropas parlamenta loma kā koplikumdevējiem. Tas ir noticis pēdējo trīs gadu laikā uh, eh, attiecībās tādiem jautājumiem kā daudz gadu plāni. Daudzgada plāni, kā jūs zināt, ir kopējās zivsaimniecības politikas pīlārs. Šie plāni ir vitāli nepieciešami, lai mēs varētu aizsargāt uh, zivju resursus un lai nodrošinātu uh, to cilvēku uh, labklājību, kas ir atkarīgi no zivīm. Mēs esam tieši ievēlēti iestāde Eiropas Savienībā, tieši tāpēc mums ir jāuzņemas kopēja atbildība kā likumdevējiem. Uh, padomēji arī vajadzētu pildīt savus pienākumus un respektēt Lisabonas līgumu un Eiropas Savienības pilsoņus. Tieši tāpēc Zivsainiecības komitejas vārdā es aicinu, lai kopējais balsojums tiktu atlikts saskaņā ar 177. pānta 4. punktu reglamentā. Mums, kā parlamentam, vajadzētu ieņemt stingru nostāju pret padomi, līdz padome būs gatava uzsākt mm, sarunas attiecībā uz šo periodu, eh, kas eh, ilgs vesels trīs gadus. Tātad tiek eh, pieprasīts atlikt balsojumu pie, pēc 57. panta. Kurš par? Pret? Atturas? Pieteikums ir pieņemts. Tagad pat Rauna Nevešas ziņojums haizivis puru atdalīšana uz kuģiem. Anģelīlī kundze, lūdzu. Priekšēdētāji tikai dažas sekundes. Attiecībā uz šo ziņojumu dell'Unione Europea. Perciò eh, direi che non è. Eh, Komisija ir uh, pieminējusi šo lietu. Tāpēc nav pareizi, ka šeit tiek izdalīta šāda produkta. Frau Kollegin Angelilli, auch dieses Anliegen. Anģelīli kundze, arī e, šis e, jūsu teiktais bija ļoti svarīgi, taču tas neatiecas uz reglamentu. Lūdzu, nepārtrauciet sanāksmī, jūs neoties izteikties par reglamenta jautājumiem. Antinoro. Solo, solo per segnale, presidente, ai kolēģi. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Es gribētu manas grupas kolēģiem pateikt, ka 14. grozījums e, balsošanas sarakstā ir norādīts ar mīnus zīmi, bet tur vajadzēja būt plusam. Es gribēju savai grupai norādīt šo kļūdu. Paldies! Mēs paldies, tad tagad balsosim par e, Patrāu Neviša ziņām haizivas spuru atdalīšanu uz kuģiem. Vispirms 11 e, grozījumi, ko ir iesniegusi Jūsēniecības komiteja. Kurš par? Pret? Die Bitte, namentlich abzustimmen, wurde zurückgezogen. Äh, lūgums par personālu balsojumu tika atsaukts. Tātad, kurš ir par šiem komitejas 11 grozījumiem? Pret? Pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsojums slēgts. Pieņemts. 14. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais eh, grozījums par to nav jābalso. 18. grozījums eh, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 8. un 15. un 17. grozījums eh, līdz ar to uh, atkrīt. Tagad par eh, šo ziņojumu ar grozījumiem, kurš par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts ar lielu vairākumu. Es vēlētos jūs aicināt skaidrāk celt uz augšu roku, tā lai var saprast, kā jūs balsojat. Tagad eh, likumdošanas priekšlikums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Zur Abstimmung über das Tagad uh, balsojums par konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskiem aspektiem. Ir, ir iesniegta rezolūcija no Tieslietu komitejas puses. Uh, pirmais punkts uh, - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. G apsvērums. Kurš par? Pret. Atturas Pieņemts. H apsvērums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. I apsvērums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. J apsvērums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad rezolūcijas priekšlikums kopā, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojums par trīs rezolūciju priekšlikumiem attiecībā uz uh, starptautisko telekomunikāciju savienības rīkoto telekomunikāciju konferenci. Četru politisko grupu iesniegts grozījums. Vispirms balsosim par pirmo, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Tagad balsosim par rezolūciju priekšlikumiem no vīdes komitejas un no sešām politiskajām grupām. Septītais punkts, trīs daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Astotais punkts divās daļās, kurš par, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Devītais punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 11. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 12. punkts, pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 20. punkts divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. 21. punkts sākotnējais teksts personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22. punkts sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. punkts divās daļās un arī personālais balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. Arī personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī pieņemta. 29. punkts, sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Ot, otrā daļa, kurš pret? Atturas. Pieņemta otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 36. punkts sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37. punkts sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. Tomēr pārbaudīsim elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīta. Pēc 37. punkta trešais grozījums divās daļās pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemta. Otrā daļa par? Pret? atturas norādīta. 43. punkts. Sākotnēs teiks, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. 43. punkts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 44. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. 51. punkts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas atturas pieņemta. 63. punkts sākotnējais teksts trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Trešā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. 66. punkts sākotnējais teksts, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pēc 73. punkta 4. grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. 77. punkts, 5. grozījums. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 79. punkts, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 79. punkta otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 82. punkts sākotnēs teksts personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 83. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta rezolūcija kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Genomen. Pieņemts. Tagad kopas kundzes ziņojums paplašināšanās politikas pamatnostādnes kritēriju un es strateģiskās intereses. 24. sākotnējais teksts divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoši. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. sākotnējais teksts arī divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. divas daļas, pirmā daļa par pret atturus. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturus atturas, pārbaudīsim, elektroniski pārbaudīsim, sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 38. sākotnējais teksts par pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā personālais balsojums Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojums par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par stāvokli Gazā. Vispirms piecu grupu rezolūcijas priekšlikums. Dekaizeras kundze, ja es e, gribu mutisko grozījumu pieteikt. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā vakar Gazā notika uguns pārtraukšana, pamieris iestājās, tad mēs ar citām grupām nedaudz vienojamies par formulējumu mainīšanu. Ir četri grupu grozījumi, kas jums tiks iesniegti. Es gribētu jūs iepazīstināt ar pirmo. Pirmais grozījums ir šāds. Pirmā paragrāfa sākumā mēs izsakām savas bažas, bet priecājamies par uguns pārtraukšanu, kas tika paziņota Kairā, un aicinām pilnībā to arī ievērot. Tas ir pirmais grozījums. Atvainojos, saka runātā. Un atbalstām Ēģiptes un citu aktieru mēģinājumus eh, darboties kā vidutājiem. Vai vēlties, lai es nolasu visu paragrāfu? Ja nevēlties, tad neko. Paldies kolēģē Dekaizerai. Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu par pirmo punktu? Iebildumu nav. Balsojam, kurš atbalsta, kurš pret? Atturas. Tātad pieņemts. Tagad tātad pēc otrais pirmais par? O, pret? Atturas. Pieņemts. Piektais sākotnējais teksts personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais sākotnējais teksts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad eh, apvērsums pēc ceturtā kolēģa Dekaizera. Gribu izlasīt visus trīs grozījumus. Ir jauns apsvērums. Ņemot vērā to, ka ir panākts nolīgums pār uguns pārtraukšanu 21. novembrī. Tālāk otrais mutiskais grozījums ir tāds. Ņemot vērā neseno vārdarbības eskalāciju, kuras rezultātā gājuši bojā cilvēki. Tā vietā, lai teiktu, ka turpinošais konflikts, tad mēs šo te vārdarbību rakstam. Tālāk ceturtais mutiskais grozījums. Atvainojos britu kolēģiem par manu angļu valodu, tā ir ļoti slikta, bet mēģināšu tomēr. Ēģipts ārlietu ministrs Kamels Ārms un ASV valsts sekretāra Hillary Clinton ir paziņojuši, uh, 21. Eh, novembrī preses konferencē Kairā par uguns pārtraukšanu. Un tā kā saskaņā ar šo uguns pārtraukšanas nolīgumu Izrēlai ir jābeidz visas vārdarbības gazas sektorā, gan uz zemes, gan gaisā, gan jūras teritorijā, jāizbeidz arī individu, uzbrukumu individiem. Tas ir no oriģinālā teksta par preses konferenci. visiem palestīniešiem arī ir jābeidz vardarbīgā uzvedība gāzas sektorā un uzbrukumi Izrēlē, ieskaitot arī raķešu raidīšanu uz Izrēlu, un visi uzbrukumi uz robežas ir jāpārtrauc palestīniešiem. Tātad tur ir daļēji teksts no preses konferences un daļēji grozījumi. Jūs visi uzmanīgi klausījāties. Es ceru, ka jūs sapratāt, eh, ka eh, te ir runa par trīs mutiskajiem grozījumiem. Tātad eh, no vienas puses attiecībā uz ceturto, tad attiecībā uz apvērsumu un tad saskaņā ar apvērsumu. Ja jums nav iebildumu, tad es tagad bal lieku balsošanā šos trīs mutiskos. Kurš par? Pret? Atturas tad tas ir pieņemts, un tagad rezolūcija kopumā, kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tagad Danžāna ziņojums. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana, pirmais, eh, astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. 21. Eh, sakotnējais teksts personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Vienpadsmitais par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 Sestais par pret atturs nu pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. Septiņpadsmitais par pret atturs noraidīts. Astoņpadsmitais par pret atturs noraidīts. 51. sākotnējais teksts personālais balsojums. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. sākotnējais teksts personālais balsojums. Arī sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 20. par? pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas noraidīts. 101. sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas noraidīts. 23. par pret atturas noraidīts. 102. sākotnējais teksts personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais par pret atturs noraidīts. Trešais par pret atturs noraidīts. Pieņemts. Par pret atturs pieņemts. Rezolūcijā kopumā personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, pašku ziņojums par Eiropas Savienības sastarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumiem, politiskie un darbības aspekti. Balsojam ceturtais punkts divas daļas, pirmās daļa par, pret,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 15. sakotnējais teksts divas daļas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 18. sakotnējais teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. F apsvērums sakotnējais teksts divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par Kelama kunga ziņojumu par kiberdrošību un kiberaizsardzību. Mums ir tikai viens balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot personālajā balsojumā. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Tāranda kunga ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas lomu saistībā ar klimata krīzēm un dabas katastrofām. Ot, 20. grozījums, pirmās daļas, pir, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 24. pirmā daļa par, eh, labi, pārbaudīsim 22. daļu, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Nu, labi pārbaudām. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par, pret, atturas, ar iepriekšējo noraid, vairākumu noraidīts kopi, kopumā personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Jākonsārī kundze ziņojums sarunas par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu. Balsosim par 12. grozījumu par, pret, atturas noraidīts. 13. par, pret, atturas noraidīts. 14. par, pret, atturas noraidīts. 15. par, pret, atturs noraidīts. 20. par pret atturs noraidīts. 21. par pret atturs noraidīts. Otrās punkts pēc N, e, mutiskais grozījums, kas to ir iesniedzis, Jekonsāres kundze, referente lūdzu. Priekšsēdētāji, es gribu paziņot par kādiem sliktiem jaunumiem Kazahstānā, un tādēļ grib pieteikt mutisko grozījumu. Pēdējās ziņas ir tādas, ka cilvēktiesību situācija aizvien pasliktinās Kazahstānā. Mutiskais grozījums ir šāds. To atbalsta ļoti daudz politiskās grupas šeit parlamentā. Tātad mutiskais grozījums tāds - izsaka dziļas bāžas par tiesas prāvu, kas tika uzsākta 2012. gada 20. novembrī un ko uzsaka Kazahstānas ģenerālprokurors, kurā viņš prasa, lai nereģistrētā uh, politiskā partija alga un arī uh, tiktu aizliegta, aizliegta un arī mediju asociācija uh, tiktu aizliegta, jo tās ir nelegālas. Eiropas parlaments uzskata, ka cīņa pret terorismu nevar tikt izmantot kā aizbildinājums, lai aizliegtu opozīcijas darbību un kavētu vārdu un izteiksmes brīvību. Paldies! Paldies, vai ir iebildumi? Ja nav iebildumi, tad balsojam, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad 16. kurš par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas noraidīts. 18. par pret atturas noraidīts. 24. par pret atturas noraidīts. Otrais astoņ, eh, divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts. Trešais ir atsaukts. 25. kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pārbaudām. Labi pārbaudām ceturto sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais par. Pret. Atturas noraidīts. Sestais par. Pret. Atturas noraidīts. Pirmais par. Pret. Atturas pieņemts. Septiņi par. Pret. Atturas noraidīts. Pirmais apsvērums, sākotnējais teksts par. Pret atturas pieņemts. Es, e, apsvērums jāsakunējas teksts par pret atturas pieņemts. Astotais divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. E, devītais apsvērums, tātad de, de, par, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. Kopumā par pret atturs pieņemts. Tagad Ferreiras kunga ziņojums mazapjoma nerūpnieciskā zveja un kopējā zivsaimniecības politikas reforma. Trešais sākotnējais teksts, kurš par pret atturas pieņemts. 31. pirmais ievilkums sākotnējais teksts divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 31. trešais ievilkums, divas daļas, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturs, nu pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudām otro daļu, 31. 3. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tagad beidzam balsot. Pieņemts. 31. 4. ievilkums, sākotnējais teksts divas daļas, pirmā daļa par, o, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 33. Eh, sākotnējais teksts divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 38. divas trīs daļas eh, sākotnējais teksts. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Trešā daļa eh, personālais balsojums. Sākam balsot. Trešā daļa, tātad sākam balsot par trešo daļu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 40. divas daļas sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas Pieņemts otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. E apsvērums sākotnēs teiks divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret. Pārbaudām, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ja apsvērums divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Kopumā rezolūcija personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Levinas kundze ziņams kopējās zivsaimniecības politikas ārējās dimensija. Pirmais līdz astotais ir atsaukts grozījums. Tas nozīmē, ka devītais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pirmais sākotnējais teksts divas daļas. Pirmā daļa par? Pret? Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Atturas? Pārbaudām. Tātad pirmais, otrā daļa. Pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrais sākotnējais teksts, kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Sestais divas daļas, pirmā daļa par? Pret? atturas nu pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, devītais divas daļas sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, devītais pārbaudām, dev, deviņi divi pārbaudām lūdzu elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. sakotnējais teksts, kurš par? Pret? Atturs. Pieņemts. 23. sakotnējais teksts par? Pret? Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 27. divas daļas. Pirmā daļa par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas pieņemts. 28. divas daļas. Pirmā daļa par? pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 32. sākotnējais teksts pavirkš par, pret, atturs pieņemts. 37. sākotnējais teksts divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 50. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 53. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 55. par, pret Labi, pārbaudām 53 otro daļu elektroniski sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par, pret, atturs, pieņemts. 58. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 66. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 73. par, pret, atturas pieņemts. 77. par, pret atturas pieņemts. 92. divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret, atturas noraidīts. 80. par, pret, atturas noraidīts. 94. personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad rezolūcija kopumā ar grozījumiem. Personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Angenomen. Pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūciju priekšlikumu uh, no Konstitucionālo lietu komitejas Eiropa parlamenta vēlēšanas 2014. gadā. Antrāk 1. Pirmais par, pret, atturas pieņemts. Piektais par, pret, atturas pieņemts. Sastais par? Pret? Tagad eh, pārbaudām, sākam pārbaudīt, tātad sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, pirmais personālais balsojums. Atvainojos atkrīt. Tā tad septītais, kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Tagad e, pārbaudām septīto, pārbaudām septīto. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Die Abstimmung, der Antrag ist abgelehnt. Noraidīts. Astotais, kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Trešais par? Pret? Atturas. Pieņemts. Devītais par? pret atturas noraidīts, otrais par pret pieņemts, ceturtais. Labi, labi, pārbaudām otro grozījumu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Fio. Ceturtais par. Pret. Vēl mazāk. Pieņemts. Trešais sākotnējais teksts, kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. Rezolūcija kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu visus referentus un pateicos jums par koncentrēto sadarbību. Un tagad balsojumu skaidrojumi. Vispirms Grobačika ziņojums Pietekainēnas kundze lūdzu. Frau Kollegin Pietikainen. Lūdzu, Pietikainen skundze.